أس الملك Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Vakardienas sēdes protokoli ir izdalīti vai ir kādi iebildumi? pret iepriekšējās sanāksmes protokolu. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts ir debates par uh, cilvēku tiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Vispirms runāsim par situāciju Džibutijā. Vārds Tanok kungam. Priekšsādātāji kungs, eh, es esmu viens no nedaudzajiem deputātiem, kas ir apmeklējis Džibuti un ieteikt arī citiem kolēģiem doties uz turieni, lai uh, iepazītos ar somāliešu virtuves un kultūras sajaukumu pie sarkanās jūras, tomēr šās valsts pārvaldībā jūtami ievērojami trūkumi, tiek apspiesta pamat brīvība un pilsoniskās sabiedrības darbība, tiek vajāti politiskie oponenti. Es kā referents par Āfriku